Protams, arī protokols komentāru nav, tāpēc mēs uzskatīsim to par apstiprinātu. Vēl kāds paziņojums esmu saņēmusi no sociāla demokrātu politiskās grupas. Uh, no